un tāpēc es saprotu, ka mums tas nav pieņemams. Mums jāatrod godīgs veids, kā mēs varam starp iestāžu starp arī šo tām godīgi Eiropā atrisināt. Paldies jums, Tavariš kungs. Grozījumi nav iesniegti, līdz ar to mēs varam tagad arī apstiprināt padomas pozīciju. Priekšsēdētājs parakstīja šo padomas pozīciju kopā ar padomas priekšsēdētāju šo pēcpusdienu. Tālāk Moreiras ziņojums.